uzklausījis, un paldies, ka esat ar mani šai cīņā. Paldies! Esam noslēguši debats par šo darba kārtības jautājumu un balsosim rītdien 12.00. Tagad uh, apspriedīsim nākamo darba kārtības punktu. Tas ir Jāna Mūders ziņojums par priekšlikumu Eiropas parlamentu un padoms regulēju par sprākstvielu prekursoru, tirdzniecību un lietošanu. Pirmajam došu vārdu referendam lūdzu. Mūderkungs. De commissie, het voorstel van de commissie. Komisijas priekšlikums par eh, sprākstvielu prekursoru. Eh, dienas gaismu ieraudzīja jau kādu brīdi pirms traģiskiem notikumiem Norvēģijā, kas atvēra mūsu acis uz eh, skaidri, skaudriem faktiem. Tādēļ Eiropas Savienībā ir jāparūpējas par pēc iespējas harmonizētākām normām, kas regulētu šādu prekursoru iestādi. Uh, iepirkšanu, no kuriem iespējams izgatavots prākstvielas mājas apstākļos. Tādēļ ir ļoti labi, ka Eiropas komisija ir piedāvājusi regulas priekšlikumu, nevis direktīvas priekšlikumu. Un ir jāparūpējas, lai pēc iespējas vairākas valstis ievērotu kopienas normas. Uh, komisija un parlaments vienojās par vairākiem pielikumiem, un padome, diemžēl, nebija uh, tik pozitīvi noskaņota. Bija viena valsts, kas uh, iebild pret reģistrācijas sistēmu. Mēs, kā parlaments, vienojamies par licencēšanas sistēmu. Esam gandarīti, ka mums izdevās vienoties par kompromisu, proti, ka ik pa pieciem gadiem tiks izvērtēts, kura sistēma ir bijusi vislabākā, un varbūt, ka pēc tam viss visā Eiropas Savienībā varēsim ieviest vienotu sistēmu. Tagad ir uh, izveidots uh, dažādu produktu saraksts, uh, kur mēs runājam par dažādu vielu koncentrāciju, un tās var pārdot tikai ar atļauju. Un ir otrs saraksts, kas nosaka, ja pastāv kāds aizdoms, tad par šādu produktu iegādi pēc iespējas ātrāk ir jāziņo nacionālajām kontakt iestādēm. Katra aizdomīga transakcija ir jāreģistrē, lai Eiropas komisija un attiecīgās valsts valdība varētu pēc iespējas ātrāk reaģēt. Es domāju, ka parlamenta priekšlikumi eh, noteikti ir uzlaboši komisijas piedāvāto bet mums visu laiku ir jābūt modriem. Tādēļ ir uh, labi, ka šeit ir minētas arī konsultācijas starp dalību valstīm un ekspertiem. Tas ir ļoti labs jauninājums. Ja mēs eh, vēlamies grozīt uh, sarakstu, un, un tā bija piekāpšanās no parlamenta puses, it sevišķi runājot par pirmo sarakstu, ir jāsaka, ja sarakstā ir jāiekļau kāds jauns produkts, tam ir jānotiek pateicoties likumdošanas procedūrai. Pateicoties deleģētajiem aktiem, parlamentam ir jauns pilnvaras un ir jāparūpējas, lai parlaments piekristu jaunajiem priekšlikumiem. Mēs te runājam par uh, dažādiem kon koncentrācijas. Uh, grozījumiem un eh, parlaments noteiktā laika posmā var iesniegt grozījumus attiecībā uz sarakstā iekļaujamām vielām, vai nu pieņemt tās, vai noraidīt. Ja mēs runājam par amonijaka nitrātu, par to tika ļoti daudz runāts. Uh, Mēs uh, sakam, ka amonija nitrāts ir iekļauts jau rīč regulā, bet ņemot vērā dalību valstīs uh, izvērsto vērtējumu, mēs varēsim spriest, vai šī viela ir jāiekļauj sarakstā vai nē, bet tā noteikti ir jāiekļauj jaunās uh, regulas aptvērumā. Un visbeidzot, uzraudzība, tai ir jānotiek dalību valstīs. Mēs pieņemam, ka sankcijas un soda naudas pārkāpumu gadījumos dalību valstīs tiks uh, piemērotas un ka tās būs atbilstīgas. Pateicoties regulai, mēs ceram, uh, ka esam spēruši pareizo soli, lai novērstu teroristu uzbrukumus un citus pārkāpumus Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies referentu kungam, un tagad došu vārdu Rēdīngas kundzei lūdzu. Priekšādātāji. Domāju, ka mēs visi ļoti labi zinām, kādus draudus sabiedriskai drošībai rada terorisms. Man jau nav jums jāstāst par to, cik daudz dzīvību tikušas zaudētas tikai tāpēc, ka pēdējos gados lūk šādi uzbrukumi ir notikuši. Tas ir Tā ir parādība, pret kur mums ir jācīnās. Un tas jādara daudzos un dažādos veidos, no dažādām pusēm. Lūk, šodien strādājam pie viena no šādiem aspektiem. Respektīvi, domājam par to, kā padarīt grūtāko ekstrēmistu piekļuvi tādām vielām, no kurām iespējams pēc tam pagatavot arī sprākstvielas. Komisija ir ierosinājusi šo regulu jau pirms diviem gadiem un tās mērķis bija nodrošināt harmonizētus noteikumus, kas ierobežot piekļuvi sabiedrībai zināmām eh, vielām, kas var tikt izmantotas sprākstvielu sagatavošanā, jeb sprākstvielu prekursoriem. Šie noteikumi ietver pieejamības regulēšanu, kā arī procedūru uh, Eh, attiecībā uz, ta, uz eh, šādu vielu turēšanu un izmantošanu. Izmantojot harmonizētu pieeju un nodrošinot vienotas noteikumus visai, eh, visiem uzņēmumiem, mēs spērt solus priekš. Es gribu teikt paldies referentam Mulder kungam, tāpat arī Ungārijas, Polijas, Dānijas un Kipras prezidentūrai, kas lieliski sadarbojās ar mums strādājot pie šī jautājuma. Komisija atzinīgi vērtē at vienošanos, ku pie kā nonākuši lēm lēmumu pieņēmēju puses, jo ar šīs regulas palīdzības mēs uzlabosim kopējo drošību un pilnīgi noteikti dosim taustām pievienoto vērtību Eiropas Savienībai kā tādai. Un tomēr ir viens institucionāli rakstura jautājums, kas vēl nav atrisināts, respektīvi tas attiecas uz deleģēto aktu izmantošanu Nu, šajā ziņā es gribētu nākt klajā ar šādu deklarāciju konkrētajā brīdī no komisijas puses. Komisija ņem vērā vienošanos, e, pie kā nonākoši lēmumu pieņēma saskaņā 91. pantu un vienprātību padomē, un tomēr Eh, tā atgādina, ka 290. pantā paredzamā interpretācija pieļauj arī to, ka komisija autonomi pieņem lēmumus par eh, sagatavojot deleģētos aktus un ir arī vispārēja vienošanās starp iestādēm un, sapraša, un sapratne par to eh, atspoguļošu pantu interpretāciju. Nu, turklāt tā tālāk paredz, ka tiek iesaistīti ekspertu konsultācijās. Un komisija tāpēc ar nožēlu secina, ka šis princips nav ievērots un uzsver, ka pašreizējais formulējums nevar radīt tālāku precedentu. Es tomēr ceru, ka rīt jūs nobalsosiet par šo lēmumu tā, lai padomu var formāli pieņemt tiesību aktu līdz gada beigām. Un Komisija ir gatava darīt visu, kas ir tās spēkos, ir īpaši iz, izstrādājot vadlīnijas un pamatnostādes jauno noteikumu piemērošanai, respektīvi tas nozīmē 18 mēnešus pēc tiesību aktu spēkā stāšanās šāda noteikuma varētu būt gatava. Paldies komisārs kundzei. Tālāk pieteikusies uzstāties, kur atsebild eh, kundze. Mierīgajā 2011. gada vasarā mūs visus satricināja šoks, kad uzzinājām, ka Norvēģijā salā pie galvaspilsētas, kur pulcējās jaunieši, noticis milzīgs sasiņens slaktiņš, un tas noticis pašā Oslo sirdī. Saskaņā ar Eiropolu ziņām viens no iemesliem, eh, viens no iemesliem bija tāds, ka šis spridzinātājs bija ļoti daudz iepirts ķīmiskas vielas, no kurām tas mājās varēja pagatavot spraksvielas, un tāpēc ārkārtīgi atzinīgi vērtēja to, ka beidzot esam plecu pie pleca spējuši pieņemt lēmumu par šo regulu, un ceru, ka parlaments rīt pozitīvi nobalsos par komisijas priekšlikumu. Es gribu teikt paldies komisārai par to, un tā rezultātā mēs harmonizēsim noteikums, kas ierobežos piekļuvi, un līdz ar to samazinās šādu incidentu iespējamību. Terorisms, noziedzība nepazīst robežu. Un mūsu noteikumi, ja tie ir fragmentāri, nespēja to apturēt. Un šobrīd jāspēr solis uz priekšu, respektīvi, lūk šī prasība, kas būs spēkā vairumā dalību valstu attiecībā uz licencēšanu, kas nepieciešama tajos gadījumos, ja kāds vēlas vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā iegādāties šīs sarakstā iekļautās vielas, no kā potenciāli var izgatavot sprākstvielas. Šie ķīmiskie maisījumi e, nevar tikt vairs pārdoti, ja tie pārsniedz zināmus e, apjomus. Tālāk esam turklāt pārliecinājušies, ka šis tiesība akts ļaus izsakot šo vielu ceļu, respektīvi attiecīgajām eh, pār, pārdevējiem būs jāinformē eh, valsts par to, kad lielākos apjomos šīs vielas tikušas iegādātas un kam tās tikušas pārdotas. Šāda veida transakcijas būs, ja, par tām būs jāziņo, un dalībvalstu ziņā gan, protams, būs piemērot attiecīgus sodus. Tas ir tikai pirmais solis priekšādātāji. Pēc trim gadiem komisijai būs jāziņo, vai nepieciešams virzīties tālāk, vai ir vēl, vēlams vēl tālāk harmonizēt noteikums, un tāpēc ja aicināt komisiju ļoti uzmanīgi sakot situācijai, to analizēt, lai pārliecinātos, ka šie šobrīd pieņemtie noteikumi ir pietiekami un adekvāti un ļauj nodrošināt mūsu pilsoņu drošu dzīvi es domāju, ka esam panākuši pareizo līdzsvaru starp drošību un drošumu un šķiet nesam palielinājuši birokrātisko slogu uzņēmumiem, farmaceitiem, viesnīcām, kurās atrodas, piemēram, baseini un kam vajadzīgs ķīmiskie maisījumi to attīrīšanai. Un rezultātā, lūk, starp šo atskaitīšanās spēju un juridisko aizsardzību ir panākts atbilstīgs līdzsvars. Priekšādātājs gribētu teikt lielu paldies arī Jānu referentē no tautas partijas puses, eh, Matjē kundzei, kas šobrīd gan eh, nevar būt klāt, jo tā šobrīd kā koordinātei jāpiedalās eh, noziedzības eh, komitejas darba grupā. Un gribu teikt, ka, lūk, tautas partijas eh, vārdā viņi ir paveikusi ļoti lielu darbu, tā ir izrādījusi arī būtisku elastību, ejot pretim citiem mēnu referentiem, un viņai ir bijis ļoti svarīgs ieguldījums šī dokumenta izstrādēšanā, un domāju, tādējādi kopumā arī terorismu samazināšanā un apkrošanā Eiropas Savienībā kopumā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Gomešs, kundz, lūdzu! Cumprimento relatoru, senhor Ian Mulder, pelo Paldies! Vispirms vēlos apsveikt eh, referentu Mulder kungu par viņa uzcītību un par to, kā viņš īstenoja darbu pie šī tēmata. Šis dokuments tiešām uzskatāms par Eiropas iedzīvotāju aizsardzības nodrošinātāju, ja tas ierobežo piekļuvi bīstamām vielām, tādām vielām, kas var izmantot, tas eh, var tikt izmantot, lai mājas apstākļos izve, izgatavotu sprākstvielas. Bieži vien teroristi tieši šādi izgatavo savus spridzekļus. Tomēr ir eh, pagājis ilgs laiks, līdz, man, eh, līdz panākt vienošanās kopā ar parlamentu par šo dokumentu. Pēc tam, kad Breiviks izvērts savus uzbrukumus Norvēģijā, tika secināts, ka arī jāizveido šāds dokuments. Un, protams, ir jāizvarās no pārlieku liela birokrātiskā sloga. Vācija vēl ar vienu ir vienīgā valsts, eh, kurā netiek izvēr šī licencēšanas sistēma attiecībā uz vielām, ko var izmantot sprākstvielu izgatavošanai. Tātad parlamentas vēstījums ir visam skaidrs prioritāte ir iedzīvotāja drošība. Teroristi izmanto mūsu vārīgās vietas, tāpēc pēc iespējas ātrāk jāpieņem šis tiesība akts un dalībvalstīm tas jātransponē savā sistēmā. Un jānodrošina ka netiek pakļaut iedzīvotāji riskam tā, tad pieejai ir jābūt uh, pamatotai šādām bīstamām vielām. Galvenais mērķis ir eh, vairot eh, drošību un eh, pārbaudīt, kā tiek izmantot šie prekursori. Un nu jānodrošina arī izsekojamība, lai neatkārtotos tādas kā nu, traģēdijas, kā bija 2005. gadā Londonā. Uh, Albrehta kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sākumā vēlējos pateikties Mulder kungam par labi sagatavot ziņojumu. Domāju, ka mums top skaidrs, uh, kur slēpjas vājās vietas, kas mums ir jādara, lai cīnītos pret terorismu. Uh, Tā vietā, lai mēģinātu jaukties cilvēku privātajā ikdienas dzīvē, ir jārunā par pareiziem akcentiem. Mums ir jāsaskata risks tur, kur tas patiešām rodas, lai varētu izvairīties no šādiem atentātiem. Un kur tad slēpjas risks? Risks slēpjas tur, kur ir darīšana ar uh, ieročiem un arī ekskluzīvām, uh, eksplozīvām vielām, par kurām runājam šodien. Uh, Mums ir jāsaka, ka ne jau visiem, jebkurā gadījumā, ir jābūt iespējai nopirkt ķīmiskas vielas neierobežotā daudzumā, ko var izmantot, lai varētu uh, pats uztaisīts prākstvielas ir jābūt ierobežojumam, un es domāju, ka šādu cilvēku reģistrācija nav nekāds pārkāpums, un ja cilvēks šādas vielas iegādājas, tad eh, viņš ir jāreģistrē, un tad viņam ir jāpaskaidro, kādēļ viņam, piemēram, šīs vielas ir nepieciešams, vai viņš tās pārstrādās tālāk, vai viņš vienkārši reģistrēsies. Protams, ir arī jāgarantē, uh, Eh, nu, Kratas Bildes kundze runāja par konkrētām grupām, proti nevajadzētu uh, likt sprunguļus riteņos tiem cilvēkiem, kas eh, pērk šādus materiālus, šādus prekursorus ļoti mazos daudzumos. Mums ir jāparūpējas par tādu vienotu drošības sistēmu, ir jābūt drošības sistēmai attiecībā uz prekursoriem, arī datu apkopošana nav nekas aplams, un katrā gadījumā ir jāparūpējas arī par datu aizsardzības standartu ievērošanu. Gribu pateikties Janam Mulderam, ka viņš ņēma vērā arī mūsu grozījumu par datu aizsardzību, un vēlreiz atgriežoties pie šī principa, domāju, tas ir pareizais. Uh, Uh, ceļš, lai cīnītos pret dažādu veidu riskiem, un ja mēs runājam par mm, tiem, kas vēlas veikt kriminālus un teroristiskus atentātus, viņiem ir jā sasien rokas, lai viņiem būtu aizvien mazāk iespēju veikt savas noziedzīgās darbības, bet nevajadzētu tagad pārspīlētas uzraudzības pasākums attiecībā uz visiem pilsoņiem. Nē, mums ir jābūt mērtiecīgiem, vēršoties tieši pret tām grupām, kas varētu radīt potenciālu risku. Mēs atbilstām šādus pasākumus, šādus mehānismus un esam patiešām gandarīti, ka esam noslēguši darbu pie šī priekšlikuma. Paldies! Paldies, Albrecht kungs. Tagad Flašikovs Benos kungs. Paldies! Priekšsēdētāj kungs, komisārs kundze. Komisija ir izstrādājusi rīcības plānu un gribēju teikt, ka ir arī uh, jārunā par šīm vielām, par prekursoriem, ko var potenciāli izmantot teroristu atentātos. Dažas Eiropas Savienības dalībvalsts jau ir pieņēmušas likumus vēršoties pret e, šādu vielu tirdzniecību, pre, e, mēģinot ierobežot šo tirdzniecību, ņemot vērā sevišķi prekursorus, ko var izmantot sprākstvielu ražošanai. Bet ir ļoti atšķirīgi likuma dalība valstīs, un tie varētu radīt nevēlams šķēršļus. Tādēļ jāprūpēs par likumdošanas harmonizāciju. Protams, um, nevajadzētu ierobežot uh, brīvu produktu pārvietošanos, bet uh, jāparūpējas, lai pilnīgi jebkurš nevarētu uh, nopirkt prekursors, ko var izmantot uh, sprākstvielu ražošanai. Jāparūpējas arī par to, lai samazinātu terorisma aktu uh, biežumu un daudzumu. Bieži vien uh, netiek ievērotas privātpersonu uh, tiesības. Ir jāparūpējas par uh, personas datu aizsardzību, bet uh, mums arī ir jābūt iespējai saulēcīgi reaģēt, ja rodas tāda nepieciešamība. Ir jābūt regulārai informācijas apmaiņai arī uh, starp pārdevējiem un pircējiem. Laba likumdošana noteikti šeit nāktu par labu. Paldies! Tagad eh, sākos brīvā mikrofona procedūra. Pieteikušies divi runātāji. Bazēsku kundz, lūdzu. Foarte mult, domnule președinte. Paldies, priekšsādātāji. Ārkārtīgi svarīgi saglabāt striktu kontroli attiecībā uz tām vielām, ko var izmantot uh, mājās pagatavots spridzekļu izgatavošanai. Tas ir iedzīvotāju drošības interesēs. Jūs zināt, šādi mājās izgatavot spridzekļi ir e, īpaši plaši izmantoti no teroristu puses. Pagājušajā gadā Oslo tika, tika izmantots e, amonija nitrāts šo sprādzienu organizēšanai, e, sarīkošanai, un tas ir iekļauts tagad otrajā pielikumā. Šīs eh, vielas nedrīkst vairs laist tirgū bez eh, licences. Nacionālajām varas iestādēm ir pastāvīgi jāpārbauda šīs izsniegtās licences. Un arī lab, labprātīga uh, uh, bīstama situācija ziņošana ir ļoti vēlama. Paldies! Bronsa kungs. Thank you. It's uh, an unusual example. Paldies! Šis ir nepareizs. Neparas paraugs, kad Eiropas Savienība risina nopietnu problēmu, kas gan reāli būtu jārisina starptautiskā līmenī, nevis tikai Eiropas Savienības līmenī. Tad, ja tiek pieņemts likums, ka cilvēki nevar kaut ko iepirkt, tad patiesībā tas liecinās, pagarinās tikai procesu, Un tātad pircēji tiešām būs reāli interesēti un visticamāk tie būs tieši teroristi. Es atceros, ka Lībe komitejā šis priekšlikums pirmoreiz tika skatīts pirms gada, un tā arī nav zināms, ka taks vainagosies pienākumiem. Drīzāk es ierosinātu starptautiskā līmenī eh, pieņemt eh, brīvprātīgu aizdomīgu gadījumu ziņošanas eh, Eh, procedūru un tad rosināt dalību valstis, eh, visas valstis pieņemt attiecīgas likumus. Tas, ka šis process tagad aizņems tik daudz uh, laika, tas, liet, tas tikai veicinās to, ka teroristi jau būs iepirkuši visus savus krājumus. Paldies! Um, Nākošais runātājs Eh, sabiedrība vairs nevar eh, bez atļaujas iepirkt eh, tādas vielas, kas bieži vien tiek izmantotas nelegāliem mērķiem. Tiemžēl apvienotāja karalistē ir uzkrāt plaša pieredze ar mājās izgatavots prākstvielu gadījumiem. Apvienotajai karalistē nav nepieciešama uh, Eiropas Savienība, lai tā viņai diktētu, kā uh, šīs vielas pārdot un kā, tirgu, un kā atkal netirgot. Tāpēc es un mani kolēģi balsosim pret šo priekšlikumu. Paldies, saka Batenkungs. Paldies. Tagad došu vārdu vicepriekšsēdētājs kundze, lūdzu. Priekšstādātāja kungs izteikšos pavisam īsi, jo visas loģiski domājošas personas parlamentā apzinās, ka šis tiesību akts ir būtis solis, lai teroristi netiktu klāt uh, bīstamām vielām, no kurām var izgatavot sprākstvielas. Šī regula lielā mērā uzlabos sabiedrības drošību un tā arī nosaka harmonizētus noteikumus šādu vielu piegādātājiem, līdz ar to situācija ir skaidrāka un vienkāršāka. Mēs strādāsim arī cit, esam strādājuši arī citās jomās, lai novērstu terorisma draugus. Uh, viens eh, paraugs piemērs radikalizācijas tīkla. Uh, definēšana, tas attiec uz eh, tiem cilvēkiem, kas veicina ekstrēmisma izplatību. Tas ir viens no piemēriem, bet katrā ziņā šādi draudi mums ir jāuztver ļoti nopietni. Paldies! Paldies, Mulder kungs! Vaigla kungs arī vēlas izteikties. Eh, viņa gan nebija sarakstā, viņš pieteicās pēdējā brīdī, vai drīkstu viņam dot vārdu tagad un pēc tam jums. Lūdzu. Cienījami to, tas tam jau pāzili kļūptīm un tas. Godātājs priekšsēdētāji. Paldies, ka ievērojāt eh, mani kaut arī vēlu pacēlu roku, lai izteiktos. Es domāju, komisijas priekšlikums ir labs, un mums ir jārunā par šiem terorisma draudiem arvien vairāk ekstrēmistiem ir iespēja īstenot savus plānus. Un tomēr, komisārs kundze, es uzskatu, ka būtu atbilstoši paplašināt šādu veidu domāšanu arī uz citām jomām, ne tikai uz terorismu kā tādu, bet uz plašāku drošības jomu, uz tādiem gadiem, kas saistīti ar vardarbību, piemēram, uz uh, Eh, parastajiem ieročiem. Eh, ir iespējams iegūt ieročus savā īpašumā, kriminalitāte pasaulē tikai pieauga, manā skatījumā. Tas ir saistīts ar to, ka ieroči ir viegli pieejami, un arī šī problēma mums būtu jārisina. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Referentkungs lūdzu! Diemžēl runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, Mulder kungs. Gribēju pateikties visiem, kas piedalījās debatēs, un labprāt izmantošu sev piešķirto laiku, lai pateikties visiem ēnu referentiem. Man ir palikušas tikai vislabākās atmiņas par šo sadarbību. Domāju, ka Galu galā katram bija savs nopelns, lai sagatavotu šo ziņojumu. Gribēju pateikties komisijai par paskaidrojumiem. Zinu, ka šis ir tāds kutelīgs jautājums, bet bija necieš, nepieciešama pretim nākšana no abām pusēm, lai varētu sasniegt labu kompromisu. Un šeit ir runāts par to, ka ir jākonsultējas ar ekspertiem. Domāju, ka tas ir labi un e, atstāja pietiekam lielas manevrēšanas iespējas, kā to vēlēs komisijas. E, kad rītdien balsosim par priekšlikumu un ja tas tiks pieņemts, protams, neviens nevar garantēt, e, ka mēs varēsim piedāvāt saviem pilsoņiem pilnīgi simtprocentīgu drošību, bet domāju, ka šis priekšlikums ir solis pareizajā virzienā, lai varētu izvairīties no turpmākiem terorisma aktiem. Paldies! Paldies, uh, referent kungs! Debates par šo jautājumu esam noslēguši, balsosim rītdien pusdienas laikā. Tagad sekos viens minūtes uzstāšanās.